Ja līdz protokola apstiprināšanai netiks saņemti iebildumi, tad šie saraksti tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Vides komiteja ir eh, iesniegusi labojumu parlamenta pieņemtam tekstam, un arī Lībe komiteja tādu ir iesniegusi. Saskaņā ar 216. Re, eh, reglamentu pantu eh, šie labojumi tiks uzskatīti par pieņemamiem, ja 24 stundu laikā no kādas politiskās grupas vai vismaz 40 deputātiem netiks iesniegts pieteikums, ka par to vajadzētu balsot. Eh, Sjānsām direkt tiešsaistes vietnē jūs varat atrast šos labojumus un uh, tie tiks publicēti arī šīs sēdes protokolē. Pēc parlamenta uh,